Paldies visiem! Paldies, un tagad Gēringers kundze atkal dodam vārdu jums doslēguma vārdiem. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Kā referente Esmu ļoti gandarīta mm, pārdoto iespēju sagatavot šo tekstu sadarbībā ar radošiem un motivētiem cilvēkiem. Šis darbs parāda, ko ir paveikusi lūguma rakstu komiteja un kā mums virzīt savu darbu nākotnē. Ziņojums ir paredzēts, lai mēs varētu vēl uzlabot savu darbību, atsevišķi no jums vairākus ziņojuma elementus vēlēja kritiski. Un, ja dažiem no mums var būt kritisks skatījums uz šo ziņojumu, tad tas beigās tās ir tā ir laba vēsts, jo tas parāda, ka vēl aizvien ir darbs, kas ir jāpaveic, un ik viens solis uz priekšu dos mums iespēju panākt vēl labāks rezultātus un vēl efektīvāku darbību sadarbībā ar pilsoņiem. Paldies komisāram Avramopulosam par sniegtiem skaidrojumam saistībā ar manu ziņojumu. Šis darbs pieprasīja daudzu cilvēku darbas, vēlos pateikties visiem ēnu referentiem, visiem par sagatavotajiem priekšlikumiem, ieteikumiem, kas bija ļoti no, eh, no noderīgi tie konkrēti deputāti Besērā, eh, Letis Marijas, Rulija Rēda un vēl citi, kurus nepaspēju nosaukt visus. Tāpat vēlos pateikties visiem koordinatoriem, padomniekiem un juristiem, eh, kuri palīdzēja sagatavot šo ziņojumu Soledādai Kapesonai, Nikolai Kirkoskinai, Karolinai Likokperesai un eh, savai asistentei Karolīnai Kočperskai neraugoties uz atšķirīgiem viedokļiem, mēs varējām kopīgi strādāt pie šī darba, kurš bija ļoti noderīgs. Paldies, turpina priekšsēdētāji debatas. Eh, slēdzam, debats notiks pēc divām minūtēm pulksten 12. Paldies, kolēģi!